Grantā jā, darbā, rakstījuši ziņojumu, un es gribētu atteikt, arī atvainoties komisāra dalībvārdā, ka viņš nevar ierasties uz šo sanāksmu dēļ par to, personiskiem iemesliem. Paldies. Mēs arī sakam paldies Ečeverijas kungam. Un rīt balsosim pusdienas laikā par šo ziņojumu. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Marielas Gallo ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu iekšējā tirku. Vispirms es došu vārdu referents kundzei uz četrām minūtēm. Paldies priekšstādātāji, dargie kolēģi. Eh, parlaments varēs balsot par šo <clears throat> pašinstīvas ziņojumu kas nav mana personiskā darba rezultāts, bet gan lielu kompromisu un milzīgu debašu rezultāts jau daudzu, apmēram desmit gadu laikā. Mēs esam debatēs nonākuši pie secinājuma, ka ir nepieciešams aizsargāt autortiesības, un tīpaši ar ciparu sistēmas izplatīšanos šī tēma ir kļuvusi ļoti aktuāla. Inovatīvās industrijas mūsdien sastāv 7% no, no mm, IKP un rada ļoti daudz darba vietas. <clears throat> Tad eh, šeit mēs attīstam mūsu Eiropas ekonomiku, stājoties pretī starptautiskiem izaicinājumiem kādi mūsu rīcībā ir instrumenti, kas ļauj aizstāvēt mūsu autortiesības, mūsu radītājs un autors un to inovācijas, kādi rīki ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu pasargāt Eiropas diversitāti kulturālo, lai mēs nepazustu pasaules kontekstā kādi ir mūsu rīki, mūsu instrumenti, lai mēs varētu attiecīgi atlīdzināt mūsu inženieriem, pētniekiem, intelektuāļiem, zinātniekiem un kādi instrumenti ir mūsu rīcībā, kas ļautu attiecīgi atbalstīt inovāciju industriju, kur ir mūsu instrumenti, eh, kas veicina mazo un vidējo uzņēmumu darbu, kas atbalstītu jaunos zinātniekus, kas varētu transformēt mūsu ekonomiku arī stratēģijas 2020 ietvaros. Atbilde ir mm, skaidra, tad tās ir intelektuālā īpašuma tiesības, kas mums palīdzēs. Visi piekrīt, ka intelektuālā īpašuma tiesību jautājums ir īpaši svarīgs, bet varbūt līdz ar interneta ēras attīstību daudzi no mums ir pazaudējuši galvu, mēs esam aizmirsuši, ka mums ir nepieciešams arī aizsargāt visu to, kas cirkulē arī digitālā sfērā, tātad gan, gan, gan programmas, gan mūziku un Mēs nedrīkstam palaist garām šīs iespējas, ko dod internets. Mēs garantējam piekļuvu internetam pilnīgi visiem, tās ir tiesības, bet mums ir nepieciešams arī e, piemērot, in, izmantot internetu tā, ka vis, visi teksti, kas tur likt iekšā, tiek aizsargāti attiecīgi ar autortiesību likumdošanu. vai tiešām mēs gribam redzēt mūsu jauno industriju, kas cieš dēļ tā, ka tie netiek attiecīgi atlīdzināti. Vai tiešām mēs iekritīsim demagoģijas un populisma tīklos, vai arī mēs varēsim pavērst visu otrādi, vai mēs spēsim uzņemties atbildību? Es uzdodu visos jautājumus, jo šī ziņojuma mērķis ir arī signalizēt komisijai par to, ka mums ir attiecīgi jāmeklē visiem kopā risinājumi, ka mēs nedrīkstam iegrimt populismā, cenšoties varbūt politizēt mūsu darbu vai manipulēt ar vispārīgām frāzēm. Mēs gribam atbalstīt radošo industriju, radošos darbiniekus, un mēs negribam atkārtot debats, kas jau ir beigušās. Thank you very much indeed. Um... Paldies. Tālāk, brīvais mikrofons. Pieci runātāji. Daži runāja, tā ir lūguši vārdu atkārtot, tad, kas jau piedalījās iepriekšējās debatēs, līdz ar to došu iespējas citiem. Pjatra kungs, piedošana Baras kungs, Endžu kungs, Mandes kungs, tad Lichtenbergs kundze un Erinhausens kundze. Baris kungs, lūdzu, pirmais. priekšsādātāji. Paldies referentēju par šo labo un līdzsvaroto ziņojumu, kas tiešām arī apliecina, ka Eiropas Savienība tiešām vēlas aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. Un ne tikai vēlas, bet ka mēs tiešām jau to darām, ka mēs Eiropu aizsargā, aizstāvam autortiesības. Tas ir tiešām svarīgi, lai Eiropas komisija arī ņemtu vērā savā digitālajā aģendā uh, darba kārtībā, iekļaut arī nezināmu autoru darbus un cits, kas ir problēmas situācijās. Un es uzskatu, ka šis ziņojums pats par sevi ir diezgan līdzsvarots, un e, tas ir nozīmīgs e, solis uz priekšu. Jo šis ziņojums nenošķir atsevišķi intelektuāla īpašuma tiesības no uh, pirātismu, jo tā skata lietas kopsakarībās. Tā norāda, cik svarīgi ir tiešām, lai pirmkārt jau iedzīvotāji apzinātos, ka viņi nereti pārkāp citu cilvēku tiesības. Un tieši tāpēc vēlos norādīt, arī atsaucoties uz iepriekšējo ziņojumu, mums ir jāizstrādā labs uzņēmējdarbības modelis, kas aizsargātu intelektuālu īpašumu tiesības un kas arī vienlaikus arī aizstāvētu uh, pašus radītājus un tomēr arī ļautu patērētājiem iegādāties visdažādākos intelektuālu īpašumu uh, darbus pa pieņemamām cenām. Līdz ar to tas ir nozīmīgs līdzsvars. Mums šajā ziņojumā tas ir labi līdzsvarots, un par to viņai paldies. Paldies! Nu ko, es te varbūt ļaušu vēl izteikties arī papildus Rubikungam, Jāna kungam, Engstrom kungam un Roitovs kundzei jo viņas uh, bija savukārt IMCO komitejas referenti. Bet lūdzu, precīzi vienu minūtu katram. Enčūkungs tālāk lūdzu. Es uzskatu, ka šis ir labs ziņojums, un tas atbilst Eiropas parlamenta iniciatīvai konsolidēt pieeju intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Es gribētu īpaši pateikties Gallo kundzei. Un es gribēju arī pasvītrot atsevišķu aspektus, kas ir šajā ziņojumā. Vispirms šeit ir skaidri pasvītrota atšķirība pa starp šo sociālās, sociālo un ekonomisko paktu no vienas puses un autortiesību aspektu. Elektronisko pakalpojumu sniedzēji, sniedzējiem nevajadzētu, nevajadzētu ciest dēļ klientu rīcības. Tālāk Manders kungs. Ehm, ik wil de rapporteur bedanken voor de wijze waarop. Paldies arī no savas puses vēlos pateikties referentē par sagatavotu ziņojumu, jo viņi tiešām ir pārstāvjusi visus uzklausījusi no dažādām politiskajām grupām un ir panākusi labu kompromisu, ņemot vērā diezgan karstās debats, kas mums bija ziņojuma izstrādes laikā. Es no savas puses gribu norādīt, ka, lai gan arī es nesniedzu alternatīvu rezolūciju, Es tomēr esmu arī priecīgs, ka mums ir kopīgi izdevies sadarboties un panākt arī zelta vidusceļu. Ir, diemžēl, jāsaka nožēl, ka tas prasīja tik milzīgu laiku, un mēs nesam arī panākuši ideālu risinājumu. Mēs vēlējāmies tādu situāciju, kur mēs tiešām arī nodrošinām ekomercijas iespējas un arī vienotu iekšējo tirgu un reizē arī tiešām saskaņotu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Tas ir centrālais jautājums. Mēs rīt par to balsosim un mēs piedāsim arī tomēr savu nostāju, bet arī atsaucot uz iepriekšējām diskusijām, es tomēr gribētu norādīt par niekungam, ka mums ir jāizveido Eiropas pieeja, un mums jāizveido skaidrs arī tiesiskais ietvers visā Eiropā. Un tas ir jūsu uzdevums, Baņēkunsks, mums ir jāizstrādā arī Eiropas patentu uh, likumdošana, un mums jāizveido vienotieskā bāze arī par licencēm, lai mēs arī vienoto tirgu varētu efektīvāk darboties. Paldies! Lichtenbergs kundze tālāk. Jā, paldies! Tas nav nekāds pārsteigums, ka mēs, diemžēl, nevarējam tik vienkārši vienoties par šiem jautājumiem, jo te ir divas diezgan lietas, lietas kas tiek jauktas kopā. Mums droši vien, ka vajadzēja runāt par tirzniecības marku, jeb eh, etiķešu aizsardzību, un mēs droši vien par to varētu vienoties, bet, ja mēs runājam savukārt arī par šo tirzniecības marku, jeb marķējuma aizsardzību, arī e-komercijas vidē, nu tad tas ir uzreiz cits jautājums, jo tas prasa papildus aizsardzību. Tālāk mums jāskaidri jāpasaka, ja kāda veida krimināla vajāšana tīklā nozīmē arī iejaukšanos pilsoniskajās brīvībās, jo mēs bieži vien to paši nekad neuzinām, ka tas kāds tiek vajāts tiešsaits režīmā. Un tālāk, ja mēs skatāmies kultūras izmantošana neat, um, bez atlīdzības, ir arī sodām, krimināla sodāma rīcība ja mēs nereti redzam, kas īstenībā tiek nodarīts. No otras puses, mēs redzam, ka nespējam izmantot visas tās iespējas, ko piedāvā internets, kultūras un radošu industriju piedāvājuma ziņā. Tā kā mums ir jāturpina šīs diskusijas. Paldies! Paldies, Ernhaus kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Protams, Pirātismu apkarošana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, bet, diemžēl, es nevarēšu nobalsot galu, galā par šo ziņojumu. Jo mēs redzam, ka attiecībā uz 22. pantu, piemēram, mēs redzam, ka atkal tiek mm, daudzas iespējas ierobežotas tieši mūsu patērētājiem, īpaši jauniešiem. Uh, un um, mēs redzam, ka uh, Bieži vien tie ir izmantotais termins anonīmi, rada pārāk lielu tiesisko neskaidrību. Uzskatu, ka piedāvātie risinājumi, pret, eh, kas vērsti pret uh, internetu failu apmaiņas biržām, ir eh, pilnīgi nepieņemami, jo tad līdz miljoniem cilvēku tik uzreiz jau ir kā inkriminēti dažādos noziedzīgos nodarījumos. Tāpēc uzskatu, ka līdz šim piedāvātās kultūras eh, vārdā mums tiešām ir jāspēj risināt daudz efektīvāk, ne tik daudz ar šādiem ierobežojušiem pasākumiem. Paldies. Rubikungs tālāk. Jā, paldies, priekšsādātāji. Īpašums vai nu no fizisks īpašums vai intelektuāls īpašums ir viens no tirgus ekonomikas pīlāriem. Un tieši tāpēc pareizi, ka mēs arī veltam daudz pūļu un tū pārdomu jautājumam, kā mēs varam tiešām šo atrisināt līdzsvarotā veidā. Ja, ja mēs runājam par vienas pieturas aģentūru, tiešām ir jānodrošina, ka patērētājiem ir daudz vieglāk, arī īpaši um, pašnodarbinātiem un arī maziem vidiem uzņēmumiem daudz vieglāk, lai būtu saņemt dažādas licences. Un tāpēc, ja mums ir jārunā par to, ka mēs varam izveidot Eiropas līmeņa pārbaudas licences pārbaudas sistēmu Eiropas mērogā, mums ir jāizveido Eiropas iekšējais tirgus intelektuāla īpašuma ziņā. Uh, Ja mēs skatāmies, kas uh, ir svarīgi, lai katrā valodā, protams, mums ir apkopots nozīmīgs kultūras kanons. Un tāpēc svarīgi, lai arī cilvēkiem būtu pieeja tieši oriģināli darbiem. Un tāpēc visiem iedzīvotājiem ir jānodrošina iespējas tos izmantot. Mums jānodrošina sadarbspēja uh, tehniskās uh, ziņā, lai mēs arī varētu izmantot to kultūras mantojumu, un vienlaiks mums jāparedz arī sankcijas. Uh, pret tiem, kas pārkāp konkurences un tirzniecības prakses noteikumus. Paldies! Paldies, tālāk Engstroms. Kungs, lūdzu. Paldies. Ziņojums uh, saistās ar vairākam problēmām, un es izcelšu vienu, proti saliedētību. Tas norāda, ka sākumā mums nav visu datu, lai mēs varētu izstrādāt likumdošanu, uh, un tāpēc ir būtu jāvēršas pie observatorijiem, lai viņi piedāvātu šādus faktus. Tālāk mēs kritizējam par to, ka uh, īstenībā mēs nesam apmierināti ar likumdošanu, bet tālāk nāk klāt nelikumdošanas priekšlikumiem. Līdz ar to es jau norādīju, un es norādu, un arī piekrītu pats, ka mums tiešām nav viss statistikas kā politikas veidotājiem, lai mēs varētu tiešām balstīties likumdošanas procesā, un tā ir milzīga problēma. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Eiropas Savienības iestādes neveiksmīgi līdz šim ir risinājušas šādu politiku šajos jautājumos. Un tāpēc arī aicinātu jūs atbalstīt e, sociālistu un zaļo un e, kreiso rezolūciju, kas pirms norāda, ka mums ir jāpazīst situāciju, e, eh, informācija, aktuālās e, dati, un tad mēs varam piedāvāt arī risinājumus. Paldies! Jārkungs tālāk, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dalībvalstīs spēkā ir dažādi tiesību akti par intelektuālu īpašumu aizsardzību, un vienlaiks tas nozīmē, ka intelektuālas īpašuma tiesības tiek aizsargāts. Vienlaiks tas, protams, ir arī sarežģīts, ka nenoz... ir grūti īstenot vienotu tirgu, un bieži vien intelektuāla īpašuma tiesības tiek pārkāpts. To nereti vēl turklāt izdara organizētās noziedzības veidā. Uh, Un tāpēc mums jāizveido tāda platforma Eiropas līmenī, kas nodrošinātu intelektuālo īpašumu aizsardzību vienotā veidā, un tas ir iespējams tikai, ja mēs izveidojam vienotu Eiropas pieeju. Tāpēc mēs atbalstam šādu pieeju un uzskatām, ka tas ir viens no pamatakmeņiem, lai tas kalpot un darbotos kā vienots iekšējais tirgus. Paldies referents kundzei, kas vēl to ir aktualizējusi, un esmu pārliecināts, ka par šo jautājumu vēl atgriezīsimies diskusijā daudz kārt. Paldies! Un paldies. Un visbeidzot, Trojtovs kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Kā IMCO komitejas referente, tātad atzinuma sagatavotāji, es vēlos izteikt nožēlu, ka, diemžēl, Galo kundze nav ņēmusi vēlā mūsu rekomendācijas, jo atsaucoties uz manu prasību, Eiropas komisija ir savukārt apstiprinājusi, ka tātad, ja mēs runājam par Eiropas certifikācijas, certificēšanas uh, marķējuma izstrādāšanu, tas tiešām arī tiks īstenot, tā ir to komisija apsolījusi. Un tāpēc, manuprāt, mums jāizmanto visi iespējami, kas ir iekļauts ziņojumā, lai tiešām arī aizstāvētu tiesniecības markas. Bet es tiemžēl redzu, ka ļoti maz atbalstu ir ieguvuši šīs teksta daļas, kur mēs runājam par lejupielādāšanu un par failu um, nelegāli iegūvi, bet nu, tas nebūtu pieņemami, ka par to mēs sūtām mazgadīgus noziedzniekus uz cietumu. Nē, mums tiešām ir jāskatās, ka, protams, mēs no vienas puses nodrošinām arī e, intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzību. No otras puses tas jau arī tieši ir uz to vērsts. Diemžēl ziņojums nav līdzsvarots. Paldies, kolēģi! Thank you. Es domāju, ka komisija varēs apmierināt visus. Lūdzu, Baņiekungs, jums vārds. Ah, Paldies, priekšsēdētāji. Es klausījos ļoti uzmanīgi. Es vienmēr klausos uzmanīgi, ko saka deputāti. Tas man ir nepieciešams, lai attiecīgi veikt eh, priekšlikumu diagnostiku. Uh, Un tāpēc es gribētu pateikties no visas sirds Eiropas parlamentam, kas ar šo ziņojumu turpina nest papildus pienesums šajā jomā, ka tieši intelektuāla īpašuma tiesību aizsardzības jomā. Mums ir debate, un šī tēma ir debats objekts, un tas ir normāli, jo šajā debatē mēs atrodam līdzsvars ar dažām interesēm. Šeit es gribētu reaģēt uz Borisa kunga un vēl vienu kolēģi remarku par intelektuālo īpašumu efektīvu aizsardzību, ka vajadzētu arī veicināt kreativitāti, bet arī aizsargāt darba vietas šeit Es varu tikai piekrist, ka šeit ir runa par aizsardzību un arī taisnīgu atā, at, atalgojumu. Un mēs runājam šeit gan par intelektuāliem ražojumiem, gan arī kultūras <clears throat> jaunradījumiem. Tā ir demokrātijas ideja arī žurnālisti, kas strādā avīzē, raksta rakstus, arī šādam autoram ir attiecīgi jāsaņem atlīdzība un arī aizsardzība. Tāpēc um, es uh, uzmanīgi ieklausījos Boris kungu teikto, bet nedrīkst palaist garām arī viltošanas riskus. Un um, jūs teicāt, ka šis jautājums ir izskatīts dažādās politiskās grupās, um, ka šīs, šīs sarunas mērķis bija cīņa pret uh, kontrafaktu preču ražošanu ar akcentu uz intelektuālo īpašumu aizsardzību. E, mums ir dažādi pasākumi, varētu būt gan likumdošanas akti, gan arī nelikumdošanas akti, lai īstenotu. Ja neatkarīgi no šī mēra rakstura, mums ir jābūt dažādiem pasākumiem, lai būtu e, mērķis aizsargāt un atbalstīt tikai legālo piedāvājumu. Mums ir nepieciešams vērst pilsoņu uzmanību uz šo fenomenu, bet jāvērš uzmanību ne tikai jauniešiem, bet arī citiem Engstronkoms ar to runāja. Viņš teica, ka mums nav neapšaubām tādu statistikas datu par to, kādas sekas izriet no pirātisma un no viltoto preču izplatīšanas. Vai ir iespējams izmērīt attiecīgi ietekmi no šīm pirātu, pirātiskām precēm uz sabiedrību kopumā? Uh, komisija šeit eh, vērsīs lielu uzmanību uz šo novērošanas centru observatoriju, un mēs arī vērsīsim uzmanību uz eh, citiem pasākumiem, ko mēs esam pasvītrojuši 2009. gada paziņojumā. Un es Es um, esmu gatavs prezentēt konkrētu rīcības plānu, kas ir vērsts pret uh, viltotā preču izplatīšanu, pret pirātismu. Mēs esam gatavi izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu uh, izmantot visas zināšanas, lai mēs varētu attiecīgi atbalstīt arī šo novērošanas centru vai observatoriju, lai tā varētu darboties uh, konkrēti. Tālāk par likumdošanas ietvaru. Arī šeit mums ir iestrādnes, un te es piekrītu Jārs kungam, šeit ir nepieciešams Eiropas ietvers šai ziņā. Bet eh, <clears throat> risinājumam ir, ir jābūt līdzsvarotam, ir arī jārespektē pilsoņu fundamentālās tiesības. Šeit es piekrītu kundzei, kas likten Bergas kundze, kas teica, ka nevajadzētu sodīt eh, cilvēkus, kas ir būtībā pakalpojumu sniedzēji. Mums ir ziņojums no 2004. gada par intelektuālā īpašuma tiesībām. Šeit eh, es gribētu teikt arī Gallo kundzei, kas pieminēja šo iepriekšējo ziņojumu, un mēs uh, balstoties uz šo ziņojumu, esam gatavi nākt lajā <clears throat> arī ar savām idejām, saviem grozījumiem, lai aizsargātu intelektuālo īpašumu. Paldies! Thank you, Paldies, eh, komisāri! Jūs redzat, eh, jūs ar prieku uzklausīja. Paldies Galo kundzei, eh, paldies kolēģiem, rīt 12. balsojums. Nākošais jautājums darba kārtībā. Ziņojums, ko sagatavojas Ferēras kungs par dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršanu. Dodu vārdu referentam uz četrām minūtēm. Lūdzu, Ferērs kungs.